if everybody can take a seat. Lūdzu, ieņemiet vietas, lai varam sākt mūsu sanāksmi. Darba kārtībā šodien pirmais punkts ir Eiropas Banka iestādes izpildu direktoru iecelšana. Vispirms testa balsojums jo ir atšķirīgs deputātu skaits, ekon komiteja tikai, tāpēc testa balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nē, tomēr balsojam vēl, visi nav nobalsojuši, vēl seši nav nobalsojuši. divi EPP par daudz. Viens EPP joprojām par daudz. Tagad viss kārtībā. Pieci cilvēki joprojām nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Tests pabeigts. Tagad sākam balsot par Džerija Krosa iecelšanu EBA izpildirektorā matā uz pieciem gadiem aizklātais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divdesmit četri par, divdesmit septiņi pret, atturējušos nav, noraidīts. Now, just, who's that? Machado. Machado. No. I need, to, I need to know exactly the name of the person we are voting. Okay. So are we sure? Yes. Okay. Now we move on to the next vote. Ejam tālāk. Nākamais balsojums. Pedro Mačado iecelšana vienotāts noreglējuma valdes locekļa matā uz pieciem gadiem. Atkal aizklātais balsojums. Sākam balsot.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 Es uzsurīna iecelšanu vienotās varagliem valsts locekļa amatā uz pieciem gadiem aizklātais balsojums. Sākam balsot! Beidzam balsot 43 pār 5 pret 4 atturas apstiprināts. Janda Karpentie iecelšana vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja vietnieka amatā uz pieciem gadiem aizklātais balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 37 pār, 11 pret, 5 atturas. Apstiprināts. Tagad balsojam par lēmumu uzsākt starpiestāžu sarunas par CCP regulu. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 48 pār 4 pret 1 atturas apstiprināts. Tagad mums ir jābalso par ECB 2018. gada pārskatu. Referents Kostas Mavridis. Sāksim uzreiz ar sākotnējo tekstu. Pirmajā apakšnodaļā sākam balsot. Nē, es atvainojos, saka priekšsarētāji, es vienkārši eh, steidzos uz priekšu. Kurš par? pret atturas pieņemts. Kompromiss A. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 59. par pret atturas pieņemts. 60. par pret pret, pret atturas noraidīts. Kompromiss B par, pret, atturas pieņemts. 72. par, pret, atturas pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot.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 83. par pret atturas pieņemts. Jā, zāles vēl nav iedarbojušās, saka priekšstratē. 85. par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss D par, pret, atturas, pieņemts. 93. par pret atturas pārbaudam, sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. Kompromiss E par pret atturas pieņemts. Ejam tālāk. 129. par, pret, atturas, pieņemts. Jūs vēlaties pārbaudīt? Labi, pārbaudām, sākam balsot. Viens EPP par daudz. Viens EPP par daudz joprojām. Labi, beidzam balsot. 26 pār 27 pret noraidīts. 130 par pret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 141 par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss G par, pret, atturas, pieņemts. 147 par, pret, atturas, noraidīts. 148 par, pret, atturas, noraidīts noraidīts. 149 par, pret, atturas, pieņemts. 152 par, pret, atturas, noraidīts. 154 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss H par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss I par pret atturas pieņemts. 175 par pret atturas pārbaudam. Sākam balsot. Viens EPP par daudz. Beidzam balsot. 17 pār, 32 pret, 4 atturas noraidīts. 177 pār, pret, atturas, ne, pārbaudam arī šo. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss J par pret atturas pieņemts. 184 par pret atturas pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot.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 atturas noraidīts. 192 par, pret, atturas noraidīts. 193 par, pret, atturas pieņemts. 194 par, pret, atturas noraidīts. 195 par, pret, atturas noraidīts. 196 par, pret, atturas, pieņemts. 197 par, pret, atturas, noraidīts. 199 par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss kā par, pret, atturas pieņemts. 208 par, pret, atturas, pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. 209 par, pret, atturas, pieņemts. 210 par, nē, 210 par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss L par, pret, atturas, pieņemts. 221 par, pret, atturas, noraidīts. 222 par, pret, atturas, pieņemts. 223 par, pret, atturas, noraidīts. 224 par, pret, atturas, noraidīts. 225 par, pret, atturas, pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromisē lā par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss dubultvē par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss M par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss O par, pret, atturas, pieņemts 242 par, pret, atturas, noraidīts. 243 par, pret, atturas, noraidīts. 244 par, pret, atturas, nu, pieņemts. Kompromiss P par, pret, atturas, noraidīts Pieņemts. 253 par, pret, atturas, noraidīts. 254 par, pret, atturas, noraidīts. 255 par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss Q par, pret, atturas, noraidīts Pieņemts. 262 par, pret, atturas, pieņemts. 263 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss R par, pret, atturas, pieņemts. 267 par, pret, atturas noraidīts. 268 par pret atturas pieņemts. 269 par pret atturas pārbaudām. Lūdzu, celiet rokas. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. It was approved, Luis. Uh, Luis, um, mēs to apstiprinājām. Kompromiss S par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss SA par pret atturas pieņemts. 277. 277. Par pret atturas pārbaudām sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 281 par, pret, atturas, pieņemts. 282 par, pret, atturas, pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 284 par, pret, atturas, pieņemts. 285 par, pret, atturas, pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. 287 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss T par, pret, atturas, pieņemts. 292 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss U par, pret, atturas, pieņemts atturas pieņemts. Jā, es zinu, ir mutisks grozījums no zaļajiem. Vai ir iebildumi? Markus, lūdzu. Divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, mēs jau nobalsojām par saturu iepriekšējā kompromisā, un tad, kad mutiskie grozījumi pēdējā brīdī tiek iesniegti, nu ir sarežģīti, tāpēc eh, eh, mēs esam pret šo mutisko grozījumu. Mēs, lai pat netiktu par to balsots. So Cik cilvēku ir pret? Pret to, lai balsotu par mutisko grozījumu. Vairāk kā četri, labi, ejam tālāk.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 atturas pieņemts. 303 par, pret, atturas noraidīts. 304 par, pret, atturas noraidīts. Kompromiss V par, pret, atturas pieņemts. 306 par, pret, atturas pieņemts. 307 par, pret, atturas, noraidīts. 308 par, pret, atturas, noraidīts. 309 par, pret, atturas, noraidīts. 310 par, pret, atturas, noraidīts. 311 par, pret, atturas, noraidīts. 312 par pret atturas noraidīts. 22. punkts, sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Kompromiss Y par pret atturas pieņemts. Kompromiss Z par pret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 atturas pieņemts. Kompromiss AD par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss AE par, pret, atturas pieņemts. 43 par, pret, atturas pieņemts. 44 par, pret, atturas pieņemts noraidīts. 45, 45 par, pret, atturas, noraidīts. 46 par, pret, atturas, noraidīts. 47 par, pret, atturas, pieņemts. 48 par, pret, atturas noraidīts 49 par pret atturas noraidīts 50 par pret atturas noraidīts 51 par pret atturas noraidīts 52 par pret atturas noraidīts 53 par pret atturas noraidīts Sa, e, ievilkums numur viens, sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Kompromiss X par pret atturas pieņemts. Ievilkums 4. Sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Sestais grozījums par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. Ievilkums numur 6 par, pret, atturas pieņemts. Septītais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Ievilkums numur 7 par, pret, atturas pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Devītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Divpadsmitais par, pret, atturas, pieņemts. Trīspadsmitais par, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsojam par gala tekstu, personāla balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. 40 pār, 5 pret, 8 atturas pieņemts. Okay. Now we move on to the next. Labi, tad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir Eiropas banku iestādes budžeta izpildes apstiprināšana. Pirmais eh, paragrāfs, pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Mutiskais grozējums. Epping kungs ir iesniedzis. Vai ir kāds, kurš iebilstu par šā mutiskā grozējuma balsošanu, kurš pār pret atturas pieņemts? Ceturtais grozējums pār pret atturas pieņemts. Check. Open the vote. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kurš pār, pret, atturas, 5. grozījums pieņemts, 11. grozījums nē, saka prieksēdētāja. Sestais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 25. par pret atturas pieņemts. 7. grozējums par pret atturas pieņemts. 8. grozējums par pret atturas pieņemts. 9. grozējums par pret atturas pieņemts atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozējums par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais grozējums par pret atturas pieņemts, 13. par, pret, atturas pieņemts, 24. par, pret, atturas pieņemts, 14. par, pret, atturas pieņemts, 24. Atvainojos, saka prieksēdētāja. Pārlecam uz 15. 15. par, pret, atturs, pieņemts. 16. par, pret, atturs, pieņemts. Pārbaudīsim labi. 16. sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Divdesmitais par pret atturs pieņemts. Divdesmit pirmais par pret atturs pieņemts. Divdesmit otrais par pret atturs pieņemts. Un tagad uh, teksts, balsojums par visu tekstu ar grozējumiem kopā, PN, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Neviens nav atturējies. Un tagad uh, pārējām pie EIOPA budžeta izpildes balsojumu pirmais par pret. Grozījums pirmais sev balso priekšsēdētāji par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrais par. Pret. Atturs. Pieņemts. Trešais par. Pret. Atturs. Pieņemts. Ceturtais par. Pret. Atturs. Pieņemts pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot par piekto. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozējums par pret, atturs, pieņemts. Septītais grozējums par, pret, atturs, pieņemts. Astotais par, pret, atturs, pieņemts. Devītais par, pret, atturs, pieņemts. Desmitais par, pret, pret atturs pieņemts. Pārbaudīsim. Sākam balsot par desmito lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Vienpadsmitais par pret, atturs, pieņemts. 13. par, pret, atturs, pieņemts. 14. par, pret, atturs, pieņemts. 15. par, pret, atturs, pārbaudīsim. 15. sākam balsot par 15.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 pret, atturs, pieņemts. 18. ak nē, saka prieksēdētāji. Pārējie grozējumi atkrīt, sākam balsot personālais balsējums par, par tekstu ar iebalsotajiem grozējumiem. Lūdzu! Beidzam balsot! 48 par 3 pret, neviens neaturējās, pieņemts. Un tagad pārējām pie nākamā punkta, kas ir esma budžeta apstiprinājums. Pirmais grozējums par pret atturas pieņemts, otrais par pret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 pret, atturas pieņemts. 13, ak, nē, saka prieksēdētāji, 6 par, pret, atturas pieņemts. 7 par, pret, atturas pieņemts. 8 par, pret, atturas pieņemts. 10 par, pret pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. U. Vienāds nodoto balsu un par pretskaits. 24 par 24 pret, tā tad noraidīts.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 15 par pret atturas pieņemts, 16 par pret atturas pieņemts, 17. Aknē saka prieksēdētāji kompromiss A par pret atturas pieņemts. 23. par pret, atturas, pieņemts. 24. Ak, nē, sevi labo prieksēdētāju. 23. atbilst otrajai daļai par pret, atturas, pieņemts. 24. par pret, atturas, pieņemts. 25. par pret, atturas pieņemts. Un tagad balsojam par visu tekstu kopumā PN, sākam balsot. Beidzam balsot. 48 par 2 pret pieņemts. Vienu minūti pārtraukums un tad pārējām pie 23. punkta izskatīšanas. Vienu minūti pārtraukums. Dear colleagues, please. Um... Dārgie kolēģi, lūdzu apsēžaties, lai mēs varam sākt izskatīt nākamo darba kārtības punktu. Paldies! Un tagad uh, esam nonākuši līdz 23. punktam - konkurences politika 19. gada igadējais ziņojums. Referente ir Stefānija Jonkortīna. Piecas minūtes vārds lūdzu jums, Stefānija. Merci, monsieur le président. Jā, priekšsādātāji, paldies, esiet sveicināti, kolēģi. Vispirmkārt vēlos pateikties ēnu referentiem par sadarbību, par ieguldījumu, atzinuma tapšanā, bija vairāk kā 300 grozījumu, un es eh, kopā ar jums esmu gatava turpināt darbu, lai rastu kompromisu par šī atzinuma tekstu. Komisāra Vestāgere gal galā ir paziņojusi, ka konkurences e, tiesību reforma ir šī komisijas. E, e, šīs komisijas kolēģijas prioritāte un ir sagatavota ceļa karta, un man ir patiesa prieks, ka jaunais konkurences jautājumu ģenerāldirektors arī ir cieši iesaistīts un klātesošs. Paldies jums, ka atnācāt arī šodien, un Es e, šodien vēlētos atzīmēt, ka mūsu grupas ir lielākā vai mazākā mērā vienisprātis par to, ka ir nepieciešami vienādi spēles noteikumi, ka ir jāizlīdzina šis spēles laukums tā, lai varētu uh, notikt uh, virzība uz, uz šo zaļo kursu, uh, lai uh, arī DJ Komp uh, spētu būt uh, pietiekami nodrošināts un, un, un, un uh, um, strādāt ar pilnu jaudu. Vēlos pateikties kolēģiem arī citās uh, komitejās, uh, dažādās politiskajās grupās, kas ir ieguldījuši savu darbu, um, lai sasniegtu šo rezultātu. Un, dārgais Stefan, tātad ETP vārdā, tiešām ir uzteicama ETP šī gatavība un, un labā grība tā pretīm nākoši sadarboties ar trešajām valstīm, lai nodrošinātu šo, šo, šīs vienlīdzīgās spēles iespēju, šo spēles laukumu. Tāpat arī atzīmēju ka uh, ir populāra uh, šī, gūst popularitāte šī, šī doktrīna par, par eh, digitalizācijas virzīšanu, par uh, šī, šī tirgus, šo pakalpojumu uh, tādu vadītu attīstī, attīstību. Un, um, šeit ir, ir, ir plašas iespējas turpmākiem uh, Eh, sadarbības projektiem, Participative eh, Antitrust ir, ir viena no šādām ierosmēm. Šarmēna, eh, tā tad ir vairāk kā 15 grozījumi, kurus kopīgi ir parakstījuši ETP e un S&D kolēģi. Tā vien ir skaidra pazīme, ka šai ziņā mēs esam konstruktīvi, koleģiāli. Uh, Eh, ka mēs saskatām eh, šī laikmeta izaicinājumus, eh, mm, data ekonomiju šeit jāmin, kas ir, kas, ir, kas ir jauna tāda paradigma, kur ir nepieciešams regulējums tā, lai dati varētu tikt ģenerēti, tverti, lietoti un uzglabāti korekti, ievērojot visas tiesības un pienākumus. Uh, Un šeit mēs eh, vērojam, kā, kā attīstās eh, daudzi atšķirīgi tādi digitālās ekonomikas eh, modeļi, un te nedrīkstētu pieļaut tādu mm, haosu un pašplūsmu. Mums ir jāspēj uh, ex ante kārtā jau, jau, jau, jau šo uh, tirgu ievirzīt. Uh, Eh, ir, ir eh, jāraugās, lai mm, tie, ko saucam par gatekeepers, eh, nerīkotos ļaunprātīgi vai, vai negodīgi iepratim pārējiem konkurentiem, izmantojot savus, savus nu, muskuļus Eh, šeit ir nepieciešama mm, speciā, speciālisti, eksperti, kas, kas ļauj eh, spriest eh, par, par notiekošo tirgu. Tāpēc noteikti atbalstu turpmāku, ciešāku un intensīvāku tādu sadarbības grafiku ar uh, DigiComp, mm, ar attiecīgo ģenerāldirektorātu uh, un Dargie zaļie, Sven, eh, nu, eh, jums eh, zaļās vērtības, zaļais kurs ir, ir, ir īpaši tuvs, par to nav šaubu, un to atspoguļo arī jūsu iesniegtie grozījumi. Bet uzteicami ir tas, ka jums ir domu biedri, un, mm, nu, kas, kas ir viensprāts ar jums, nu, noteikti ir, ir, ir jādara viss, lai Eiropā dekarbonizācija uzņemtu apgriezienus. Uh, Um, un to noteikti atbalsta daudzi. Um, uh, ja runājot par goe kolēģiem kopumā, uh, referents ir tātad šeit. Eh, konkurences, eh, kon korektai konkurences politikai noteikti ir, ir, ir, ir liels potenciāls tādā vai citādā virzienā ietekmēt zaļā, zaļā kursa tālāko attīstību, tāpēc tas ir eh, jādara korekti. Jebkurā gadījumā mēs visi klātesošie, neskatoties uz mūsu politisko piedarību, iestājamies par, par to, ka konkurences politikai ir jābūt samērīgai, liederīgai, uh, Um, Goja jau savulaik uh, mm, ir norādījusi, ka um, tātad uh, šeit nav, nevar, nevar vilkt tādas tiešas nepārprotamas paralēlas ar, ar, ar fiskālo regulējumu. Uh, tā tas tiešām ir. Par tax rulings, par šiem nodokļu nolēmumiem Eh, šeit eh, ir jāraugās, lai eh, būtu korekti kaut kādas, kaut kādas nodokļu atlaides vai, vai nodokļu režīmi, kas, kas tiek piemēroti noteiktām uzņēmumu uzņēmēju kategorijām. Šeit ir jābūt um, nu, tādam adekvātam filtram, arī, arī apelācijas pārsūdzības sistēmai ir jābūt. Un Eh, nu, tā tad ir šis lielais princips, ka nodoklis uh, tiek piemērots un tam ir jātiek samaksātam peļņas gošanas vietā. Uh, šai ziņā notiek virzība uh, ar, ar CCTB tālāku izstrādi, uh, tā kā arī šeit, šeit uh, ir, ir, ir, ir progress. Uh, ir kolēģi, kas, kas eh, iestājas par, par eh, geogrāfiski attāliem, tādiem noslēgtiem, nomaļiem reģioniem, par, par eh, salu valstīm, salu teritorijām, kuras savas, savas atrašanās vietas apstākļu dēļ uh, ir, ir salīdzinoši švakākā situācijā, konkurences, konkurētspējas plāksnē, un tāpēc uh, šajās situācijās ir, ir pamatot runāt par, par kādiem īpašiem stimuliem uh, uzņēmumiem, pakalpojumu sniedzējiem. Nu, lūk, tādi ir tie būtiskākie elementi, kas, uh, kas izriet no um, mūsu pirmā, pirmā tāda darba cēliena kopīgā darba cēliena ar jums, eh, dārgie ēnu referenti, un eh, tad jau turpināsim strādāt, slīpēt šos, eh, šos jēdzienus laika gaitā. Paldies! Paldies, Sef, referente. Tagad vārds ēnām Stefans Bergers, ETP e vārdā. Paldies, priekšsarētāji! Arī es uzskatu, ka 335 grozījumi parāda to, ka šis ziņojums ir pats pamats tam, ko komisija tuvākajos gados uzsāks. Tik daudz grozījumu vien jau parāda, cik svarīgs ir šis pirmais skatījums uz konkurences jomu jaunajā periodā. Paldies grupām, politiskajām grupām par daudziem grozījumiem. Un šos grozījumus vieno tas, ka uh, ir izpratne par to, ka pasaule ir mainījusies. Un uh, konkurences politika mums ir jāgroza, uh, reaģējot uz izaicinājumiem saistībā ar izmaiņām tehnoloģiju jomā cits starpā. Referenti jau pieminēja vairākas lietas. Mēs esam tādā situācijā, ka mums ir jājautā, vai robežu vērtības, kas ir noteikts, vispār vēl ir spēkā. Tā būs aizraujoša diskusija sarunu procesā. Digitālajos tirgos mēs redzam tās augtos gatekeeper, un tā tad ir mainījušās arī tādas varas struktūras – Jautājumi ir par datiem, apiešanos ar datiem, tur vēl arī sekos intensīvas sarunas. Jārunā arī par stratēģiju saukt un kaunināt e, vainīgos. Tātad name and shame, kā angliski to sauc. Es uzskatu, ka ja mēs e, pārējām uz eksante, vērtējumu, tad vienā otrā jomā tas būtu pat pamatoti, bet ir jāuzmanas, lai mēs eh, nepasteigtos un neizdarītu varbūt par daudz, sūtot nepareizus signālus uzņēmumiem. Jautājums ir, vai uzreiz ir jāiesaistās komisijai, jeb vispirms eh, jā, jāļauj pašiem, eh, pašai nozarei tik galā. Nu, tās viss ir detaļas, eh, par kurām mēs eh, sarunu procesā eh, vienosimies. Pamatā ziņojums ir labs. Lai varētu atbildēt uz jaunajiem jautājumiem, izaicinājumiem, tāpēc ar nepacietību gaidu sarunas. Thank you very much, Mr. Jā, Bergera kungs. Karmena Gabriela Avrama, es un Devārdā. Divas minūtes jūsu rīcībā. Jā, Stefānija, kolēģi, e, vēlos pateikties e, par šo ļoti tiešām interesanto piedzīvojumu. Tas tā bija pirmā reize, kad bija referente par e, ekonu atzinumu. Un tik tiešām lūkojoties uz šo, šo mēlnrakstu, šo pagaidu redakciju, jau tagad ir skaidrs, ka tas ir vērtīgs teksts, vērtīgs dokuments, un, un es vā, priecājos par to, ka manis piedāvātie grozījumi arī ir izpelnījušies jūsu atzinību, Stefānija. Uh, Mm, es eh, vēlējos eh, īpaši pievērsties eh, datu koncentrācijas un, un, un agregācijas jautājumiem uzņēmumiem saplūstot, mm, dominējošā, to izveidojoties dominējošām platformām. Šeit ir jābūt īpaši vērīgiem, uzmanīgiem, jo pastāv liels risks, ka tādā veidā no tirgus tiek atsum, atstumti, aizbiedēti potenciālai jaunpienācēji Un jāceras tas, ka nav pasaulē tādas lietas kā, kā kaut, kaut kas patiesi bezmaksas. Uh, ja ne ar naudu, tad mēs par jebko šai pasaulē maksājam tā vai citādi. Un tāpat arī mm, jāapzinās, ka uzņēmumi kaut kādas soda naudas vai naudas sodus uh, Uh, kā tādus tos nemaz neustver. Uh, viņi tos pierēķina pie darbības izmaksām un, un, un turpina nekaunīgi darboties tālāk. Uh, tāpat arī jaunās tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, seju atpazīšana šeit sevi nes ievērojamus riskus Mm, mm, par to būtu nepieciešams kāds teksts. Eh, tāpat arī eh, grozījums, kurā eh, tiek aicināt nodrošināt komisijai tādu nu, ekspertu brigādi mākslīgā intelekta sejas atpazīšanas, šīs mm, masu, masu vadības lietās, masu datu apstrādes lietās, lai mums būtu kompetence, rīcības spēja, lemt spēja. Tāpat arī īpaši uh, iestājos par grozījumu 295, kas eh, runā par eh, karteļu veidošanās risku, eh, kā tas ir bijis Rumānijā banku nozarē. Tāpat arī ir, ir, ir rūpīgi jāskatās, kas notiek ar digitālajām ekosistēmām, piemēram, tā, to, ko ir izveidojusi kompānija Apple. Un visbeidzot, grozījums 310 šeit eh, tātad aicinu uz uh, aktīvāku struktūrēto dialogu ar Vestāgeres kundzi, jo uzskatu, ka eh, Eiropas parlaments, kas pārstāv 500 miljonus pilsoņu, vēlētāju un patērētāju, uh, Eh, nav kura katra in institūcija, šāda tāda institūcija, ar kuru var aprunāties, var neaprunāties. Nē, mēs esam īpaša struktūra, īpaša institūcija, un komisārai nāktos mūsu sacīto uzklausīt īpaši vērīgi. Eh, visādi citādi mm, domāju, ka, ka šeit ir, ir, ir, ir liela iespēja sasniegt ko tādu, kas ir īpaši vērtīgs un noderīgs mūsu pilsoņiem, mūsu vēlētājiem. Paldies! Paldies, Sven Gīgold, zaļo vārdā. Zinu, ka šis nav pirmais atzinums. Uh, un arī nododu sanāksmes vadības grožu Stefānijas rokās. Jā, paldies, saka mm, Svens Gigolds. Mm, paldies, ka pieņēmāt mūsu iesniegtos grozījumus, ir īpaši eh, to, ka iekļauja tekstā eh, atsaucas uz zaļo kursu. Tas ir ļoti labi. Šeit konkurences politika ir, ir, ir ļoti nopietna loma spēlējama un liels potenciāls eh, procesa tālākā virzīšanā. Tas īpaši saskana ar komisijas pārstāvis acīto, ka uh, Eh, visi Eiropas noteikumi un lēmumi tiks laika gaitā pieskaņoti, pārkārtoti, lai pakļautos zaļā kursa uh, loģikai un, un, un, un, un tai kārtībai. Uh, par eksāntu, piemēram, pāraudzīšanu, mm, kas uh, cita starpā pievērsīsies platformām, dominējošiem uzņēmumiem, ekosistēmām, nu tas ir tā mazliet pretrunīgi šeit. Uh, Uh, nu, jūsu politiskajā spārnā, piemēram, Stefans Bergers eh, saka vienu, uh, citi kolēģi teica kaut ko citu, nu, tāda īstena ordnungs politika jums te ir padomā. Mēs uh, uzskatām, ka eksante mm, pāraudzīšana uh, Eh, kā reiz ir samērīga valsts eh, varas eh, piemērošana. It īpaši situācijās, kad varam runāt par monopolu vai oligopolu. Šādās situācijās nav man ne mazākās jausmas, kā kāds varētu sūdzēties par ex-ante pāraudzīšanas pamatotību un nepieciešamību. Drīzāk būtu jāvaicā pretējais, ja mēs neko nedarītu un ļautu kādam monopolam uh, Eh, eksistēt eh, arī tālāk, eh, aizbildinoties, ka nav konkurence iespējama, ka tā ir fiktīva, ka mm, tāda un tāda apsvērumi, nu tad ir vismaz jābūt noteiktai aizsardzībai, lietotāju interešu aizsardzībai, lai šis, šis monopolists neizmantotu savus, savus lietotājus klientus ļaunprātīgi. Uh, Tāpat arī e, vēl ir būtiski tas, ka digitālajos jautājumos Eiropai nāktos nopietni domāt par vienas vienotas pāraudzības struktūras izveidi, jo mēs gal galā netaisām šeit vienoto digitālo tirgu ar, ar 20, kas sadalās 27 reālās atsevišķās jurisdikcijās e, ar savām niansēm, ar saviem izņēmumiem, savu specifiku. Tas nekādā ziņā nepalīdzēs mums globālajā arēnā tas nekādā ziņā nepalīdzēs mums ceļā uz, uz, uz, uz uh, digitālo Eiropu, uz sociāli atbildīgu uh, šo digitālo uh, komponenti. Tāpēc noteikti, noteikti ne, nav, nedrīkst aizmirst šo domu par Eiropas digitālo pāraudzības tādu struktūru. Un, nu, principā tā centrālā doma šajā atzinumā, kā mēs Eh, eh, traktējam eh, nu, tās acīm redzamās atšķirības starp mūsu pieeju un trešo valstu pieeju, un, un, un viena ir, ir īpaši tāda kliedzoša un uzskatāma. Un referentes kundze, paldies, ka apliecināt labo grību pievērsties šiem jautājumiem. Siemens Alstom gadījums bija kā, kā katalizators, kā nesenākais piemērs šajā, šajā kontekstā bet mēs nedrīkstētu nu, tā, tā vieglu roku atraidīt šo, šo ideju par, par ļoti tādu aktīvu, uh, skar, bargu, tādu skarbu konkurenci šepat Eiropā. Uh, vienā un tā pašā tirgu, nevis saskaroties ar globālajiem spēlētājiem. Uh, mēs uh, nekļūsim globāli um, konkurētspējīgi, uh, audzinot un lutinot mūsu uzņēmumus tādos tā kā siltumnīcas apstākļos. Uh, katrā nozarē ir, ir sava specifika, kur atsevišķi noteikumi ir lāču pakalpojums mūsu uzņēmumiem, kas tikai viņus vājina un neļauj viņiem audzēt eh, muskuļus, kas nepieciešami, lai konkurētu globāli. Un atsevišķi formulējumi šeit ir, ir eh, nu jau piedara eh, mm, nu, tādai iedomu pasaulē, ka uh, Lūk, mūsu pašu uzņēmumu savstarpējā konkurēšana ir, ir, ir, ir peļama lieta, ka, ka tas būtu izskaužams, ka tas būtu novēršams. Es uzskatu pārāk neaizrauties ar, ar šādām, šādiem pārspriedumiem. Paldies! Paldies, Sven! Mani lūdza aizstāt uh, šīs komitejas priekšsēdētājus kādu brīdi, tā kā es reizē būšu gan spēlētājs laukumā, gan uh, tiesnesis. Nu, nav viegli. Uh, uh, tas arī ir, ir, ir uh, nu, tāds, tāds gluži vai klasisks uh, antitrasta uh, sliktās prakses piemērs, bet nu, ceru, ka pārāk neļaunosieties. Uh, Frančeska Donato ID vārdām. Mikrofonu lūdzu. Tulki nedzird eh, pilnīgi nekādu skaņu no sanāksmes zāles. Is it okay? okay. Nu, tagad viss darbojas. Tātad, kā jau sāku klāstīt, man ir patiesa prieks par eh, šo sadarbības gāru un, un, un, un, un labo grību, kas ir manifestējusies šajā, šajā sadarbībā. Paldies kolēģiem par to. Ja runājam par saturu, ja runājam par grozījumiem, tad īpaši vēlos eh, pievienoties tam, ko kolēģi, kolēģis nu pat teica par uh, to, ka mums ir jā, jāatbalsta mūsu uzņēmumu konkurētspēja, jāstimulē tā iepratim globāliem konkurentiem. Un tāpēc pārmēru noslāpējot uh, iekšējās konkurences iespējas, mēs izdarām lāču pakalpojumu mūsu uzņēmumiem, uh, kas ir tādi nevarīgi un, un, un nespējīgi iepretim, piemēram, Ķīnas konkurentiem Un uh, Ķīna nekautrējas savus uzņēmumus uh, jaudīgi atbalstīt arī finansiāli. Un mums nāktos pievērsties saviem valsts atbalsta noteikumiem tā, lai mēs pārmēru nesmacētu, než, neslāpētu mūsu uzņēmumu izaugsmi. Iekšējā konkurence, iekšējā Eiropas Savienības tirgu līdz ar to Eh, nav peļama lieta, bet eh, ir jāraugās, lai, lai allaž būtu līdzsvers un, un tāds godīgums, jo, ja runājam par sociālu tirgus ekonomiku, tad tas ir kas nedaudz atšķirīgs no tā, ko dēvējam par klasisko tirgus ekonomiku. Eh, mēs šeit runājam par tādu tirgus ekonomiku un konkurenci, kurā darba vietas ir, ir, ir pasargātas un, un, un kvalitatīvas. Uh, kur uh, valsts uh, publiskie uzņēmumi ir, ir, ir, uh, ir ar īpašām garantijām, kur mazie un vidējie tiek pasargāti pret agresīviem pārņemšanas un, un tādiem aprīšanas tīkojumiem no, no lielu globālu kompāniju puses. Un uh, Ehm, pāri visam mums ir jāskatās, kur ir konkurētspējas deficīts ehm, geogrāfiski, valstu griezumā, teritoriju griezumā. Un valsts atbalsts ehm, noteikti būtu izmantojams risinājums, paņēmiens, lai, piemēram, celtu konkurētspēju salu valstīs, salu teritorijās kas ir objektīvs, eh, nenoliedzams, tāds, tāds eh, struktūrāls fakts. Tā lai visā Eiropas Savienības teritorijā mēs varētu runāt par tādu kopīgu, viendabīgu virzību uz, uz priekšu. Un valstis varētu, varētu plānot savu stratēģiju eh, Lūk, tādi būtu tie būtiskākie apsvērumi, kas nodarbina mani. Paldies! Sorry, thank you, Francesca. Now I'm gonna give the floor to... Paldies, un tagad es vēlētos dot vārdu Rafaelam Fito no EKR grupas. Nē, neviens vispār nevēlas izteikties ne viņa, ne CKR vārdā, un tad dod vārdu Manonai Obrī, GOE politiskais spēks. Jā, Everybody agrees with. Tā tad jā, arī no goja neviens nav un manona. Arī nē, tad um, mums ir brīvā mikrofona procedūrā pieteikušies trīs no EKG. Un uh, tad ir Geralds un visbeidzot Švāba kungs. Tā tad viena minūte katram lūdzu. Paldies, saka Gjöras kundze, Gjörī kundze. Es uh, Esmu referente Inta komitejas vārdā. Tātad Inta sagatavo šo uh, savu atzinumu. Vispirmām kārtām ir svarīgi, lai komisija tiešām nodrošinātu vienādas spēles noteikumus uh, multilaterālās tirdzniecības skēmās. Tas noteikti palīdzētu Eiropas uzņēmumiem. Uh, Un eh, šādā garā es esmu sagatavojusi arī savus iesniegtos grozījumus, un tādu pašu kursu ietur arī Inta ziņojums. Otrs par rūpniecisko politiku runājot. Komisija vēlas stiprināt Eiropas rūpniecības politiku, tas, protams, ir apsveicam, neviens jau tur neiebilst. Uh, bet eh, mēs nevaram konkurences noteikumus padarīt vājākas un nedrīkstam arī iešaut eh, mugurā mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Visiem ir jāļauj attīstīties un plaukt. Otrs eh, ar rūpniecisko attīstību saistīts jautājums ir tāds, ka <clears throat> mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir jāpalīdz tikt pāri jaunajiem izaicinājumiem, kas saistīti ar eh, jaunatīstības valstu tirgu izaugsmi. Un visbeidzot, protams, ir tā saucamie killer iepirkumi un fūzijas, bet eh, atcerēsimies, ka ik viens startups sākas ar cerību augt, un līdz ar to, ja tāda nopērk lielāka firma, atcerēsimies, ka WhatsApp un Facebook sākās ar ļoti drosmīgu ideju, līdz ar to lielai daļai startupu ir doma, ka viņi tirgo piedāvās kādu produktu vai pakalpojumu, kas tiešām nāks par labu tirgumu. Līdz ar to eh, šādu startupu uzpirkšana nevar būt par galveno mērķi, un tā jau tas arī nav. Uh, thank you, Stephanie. Paldies, Stefānija, saka Fizgaralds kundze. Paldies, Stefānijai, tātad par šo ziņojumu un visiem pārējiem arī. Es esmu pārsteigta, ka 13. punktā, kurā mēs griežamies pie komisijas, lai tā pabeigtu savu uh, izmeklējumu Spotify pret Apple un lai eh, sankciju vai citas procedūras tiktu uzsaukt pēc iespējas ātrāk. Tā tad eh, es nezinu, vai mēs kā parlaments varam iejaukties uh, juridiskā strīdā vai vismaz prasībā, juridiskā prasībā tiesā pret kādu uzņēmumu. Protams, ka mēs varam prasīt, lai rezultāts būtu pēc iespējas ātrāks, bet šobrīd ir uzsākta formāla procedūra. Šobrīd izmeklēšana vēl nav beigusies, un tāpēc es uzskatu, ka šis punkts iet pārāk tālu. Griežos pie referentes, lai mēs izskatītu šo tīri juridisko lietu, nu jebkurā gadījumā ierakstiet to lūdzu protokolā, ka es to teicu. Ziņojums citādi ir vērtējams ļoti pozitīvi, bet tomēr šis 13. punkts ir drusciņ par tālu. Paldies, Francisa! Andrejas lūdzu. Paldies, Stefānei, un arī es vēlētos uzteikt Stefānijas paveikto. Vienkārši lielisks darbs, lielisks jūsu pirmais ziņojums, un arī mans kolēģis Bergerkungs iesniedz izcilus grozījumus. Vēlētos uzsvērt vienu momentu. Es vēlētos pateikties Karmenai Gabrielai un Nikolai, Nikolā, bet vēlētos pateikties arī Olivieram, kas ir iecels par ģenerāldirektoru. Ir vesela virkni uzņēmumu, man kolēģi to jau teica, tātad mēs nevēlamies atsaukties un pieminēt konkrēts uzņēmums, tas ir pareizi, bet komisija jau gadiem ir šobrīd eh, uzsākus trīs eh, sankciju procedūras par trīs lielām kompānijām, bet šobrīd eh, pastāv risks, ka šie uzņēmumi uzsāk eh, darbu jaunā nozarē, bankās, tātad viņi piedāvās saviem eh, klientiem eh, ļoti specifiskus noteikumus, kas ir ļoti pozitīvi, un es nevēlētos, lai Eiropā arī notiktu šāda notikuma attīstība. Un es domāju, ka mums jau šobrīd ir jāpasaka, un skaidri. Ja tas, kas notiek Amerikas Savienotajās valstīs, notiks arī Eiropā, tad tas būs briesmīgi. Tā tad mēs visu laiku velkamies astē notikuma attīstībai, un pat ja šie lielie uzņēmumi samaksās savus soda naudas, tad eh, situācija nekad neatgriezīsies normas līmenī, jo tirgus jau ir saduļķots. Uh, Un, ja mums nebūs citu alternatīvu, tad vienkārši pateiksim to politiski, kāda ir mūsu nostāja. Varbūt, kad ar to arī pietiks. Prieksēdētāji, paldies! Andrējas vairāk neviens brīvajā mikrofonā runāt pieteicies nav. Kā jau es teicu, tātad komisija pārstāv tikko ieceltais Olivier Gersamt, kas ir ģenerāldirektors. direktors. Divas minūtes, es zinu, ka tas ir ļoti īs laiks, bet es esmu pārliecināts, ka uh, Gorsenta kungam izdosies divās minūtēs ietirpināt savu atbildi. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze. Es eh, zinu, ka ja, ja es runāšu pārāk ilgi, jūs mani apklusināsiet. Bet vispirms paldies visiem, kuri ir strādājuši daudz un ilgi pie šā, pie šā ziņojuma ir jauns juridiskais pamats, bet eh, mums ir bijusi ļoti auglīga viedokļa apmaiņa. Vēlētos pateikties referentei, ēnu referentiem par visiem sagatavotajiem ziņojumiem visās komitejās. Burtiski pāris komentāru. Prieksēdētājs kundze, runāšu franciski, jo runā ar jums, mēs esam tautieši. Konkurences politika ir viena no Eiropas Savienības prioritējamām politikām, un, protams, tā vispārējos virzienos ieskicē konkurences politiku, un, protams, konkurences noteikumi gan tiek, gan arī tiem ir jātiek piemērotiem ekonomikas tendencēm. Jāņem vērā tehnoloģiskās attīstības, par to jau šobrīd runājām daudz, un šā iemesla dēļ uh, regulāri konkurences politikas normas tiek pārskatītas, bet konkurences politika citu starpā ir arī tāda politika, kura izskata konkrētus gadījumus, un ja ir kādi pārkāpumi, tad tiek uzsākta juridiska politika, pie, eh, tiek uzsākts juridisks process, un es vēlētos pateikties visiem, kuri pieminēja šos konkrētos gadījumus. Uh, Un eh, jā, jūs jau teicāt, ka varbūt nevajag konkrēti uzsvērt kaut kādus konkrētus gadījumus. Tātad konkurences politika ir politika, bet to nevajadzētu pārmēru politizēt. Mēs eh, patsakamies parlamentam par eh, atbalstu gan juridiskās skaidrības ieskicēšanā, gan arī e, resursu nodrošināšanā, jo digitalizācijai ir, protams, savi izaicinājumi. Mēs e, ļoti uzmanīgi sekojam līdz notikuma attīstībai, un, piemēram, šobrīd mēs strādājam pie tā, kā noteikums pēc iespējas labāk e, īstenot reālajā dzīvē konkurences noteikumi, nozarēm specifiski sagatavotie no, noteikumi, jo, piemēram, pagātnēm konkrētie noteikumi un nozars regulējums ir gājis roku rokā. Tā tas bija telekomunikācija jomā, energo jomā, transporta jomā, tie ir tikai daži piemēri. Un visbeidzot, esmu jau pārsniedzis man dotās divas minūtes. Es vēlētos uzsvērt Gīgolda kunga pieminēto tematu. Proti, ja mēs, ja Eiropas uzņēmumi ciestu globālā spiediena dēļ, tad mēs to zinātu, un tad Amerikas uzņēmumi vienkārši pārņemtu visu, bet tā jau nav. Vispirms eh, konkurences politika tiešām nāk par labu jaunākajiem tehnoloģiskajiem attīst, atklājumiem, nāk par labu patērētājiem un konkurence ir arī būtisks vienādojuma nezināmais iekšējā tirgus darbībā. Protams, eh, jurisdikcija paredz vienādu spēles noteikums visiem, bet eh, īpaši tirniecības politika arī spēlē savu lomu konkurences politikā. Merci, monsieur le directeur général. Paldies ģenerāldirektoram. Jūs eh, tiešām pārsniedzāt jums doto laiku un iespējams, ka, ir, ka tā ir zīme, ka jaunie konkurences noteikumi arī būs izsmeļoši. Bet noslēgumā vēlētos pateikties visiem, kur piedalījās šajā viedokļa apmaiņā. Vēlējos uzsvērt, ka mēs esam tikai pašā procesa sākuma etapā, jo kā jūs jau pieminējāt un kā jūs jau ziniet, es esmu jaunievēlēta deputāta un tomēr es zinu, ka parlaments kā līdzlikumdevējs un kas reāli pārstāv pusmiljārdu iedzīvotāju intereses, mums ir aktīvāk jāiesaistās šajos procesos, un ir ļoti labi, ka mums ir šāda viedokļa apmaiņa gan mūsu vidū, gan arī ar komisiju. Es jau teicu, ka ir 335 grozījumi iesniegti, un patiesībā man kā referentei ir samērā nepatīkami, nepatīkami tādā ziņā, ka es nevaru visus iekļaut bet vēlētos pateikties visiem, kuri iesniedz šos grozījumus, visiem ēnu referentiem. Mums ir bijuši, bijusi vesela virkne sanāksmi, tādas e, būs arī tuvākajās nedēļās. Mēs esam vienojušies par būtiskākajām līnijām Protams, ka mums ir jāiestājas par konkurences politiku, kas ir līdzsvarota, visiem vienāda, visus iekļaujoša, un vēlētos uzsvērt arī to, cik svarīgi ir uzsvērt mazo un vidējo uzņēmumu lomu ekonomikā, un eh, noteikti ir jāatgādina tas, ka vienādi spēles noteikumi konkurences jomā ietekmē arī citas eh, nozares. Un, uh, tas eh, bija arī jūsu šeit pieminētais, eh, ka mēs nedrīkstam konkurenci pārāk ierobežot. Un eh, kā jau ģenerāla direktora kungs teica, konkurences politika Eiropā ir tikai viena no politikām, un šādu politiku ir daudz. Protams, ka konkurences politika ietekmē vienotā tirgus darbību, bet mēs nedrīkstam arī uh, akceptēt dubulto standārtus, visiem vienādi spēles noteikumi. Un uz tā paša viļņa es domāju, ka mums izdosies rasta kompromisu ar komisiju, lai nebūtu tā, ka parlaments kaut ko uzspiež. Uh, Un vēlreiz vēlējos pateikt, ka mēs jau nākamnedēļ sāksim strādāt pie kompromisa grozījumiem. Tas varbūt šobrīd ir arī svarīgākais laika grafika ziņā. Vēlreiz paldies. Tātad balsojums ekon komitejā ir paredzēts. Uh, 17. un 18. februārī un plenārsēdē balsojums 20. gada markā, martā. Neatceros konkrētu marta datumu, bet tā tas būs. Paldies visiem, kur piedalījās šajās diskusijās, un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, numur 24. Tas ir Eiropas Investīcija bankas finanšu aktivitātes gada ziņojums 19. gadam. Referents ir Bās Eikhauts no Zaļo politiskā spēka. Lūdzu, vārds jums - sešas minūtes, lūdzu. Six. Thank you very much, uh, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Paskatīsimies, vai man vajadzēs visas sešas minūtes. Šitā ir otrā reize, kad strādāju pie šāda veida ziņojuma, atbildīgā komiteja ir budžeta komiteja. Mēs sniedzam atzinumu. Jūs varat teikt tikai atzinums, bet tomēr svarīgs. Būs pirmā uh, oficiālā nostāja par EIB pēc visām izmaiņām un priekšlikumiem, uh, pie kuriem strādā EIB. Tāpēc ir svarīgi arī kādu signālu sūtīs parlaments To mēs darīsim ar savu atzinumu starpniecību. Mums bija divas eh, sanāksmes ēnu referentiem, un eh, mums bija jāievēro termiņš grozījumiem. Šī jau ir otrā reize, kad apspriežam šo ziņojumu. Līdz tam ēnu referents sanāksmes ir bijušas ļoti uh, noderīgas. Paldies visiem ēnu referentiem, kas ļoti aktīvi un konstruktīvi strādāja kopā, lai nonāktu pie deviņiem kompromisiem, balstoties uz 99 grozījumiem, veselu virkni ar deviņniekiem, kā jūs saprotat. Kompromiss tiks veidoti ap EIB centieniem kļūt par klimata banku un to, kas tam ir nepieciešams. Mums ir atsevišķi kompromisi par MVU lomu. Digitalizācija ir temats, kur mēs e, pievēršam īpašu uzmanību. Protams, arī diskusija par finansējuma nepieciešamību ir ietverta vienā no kompromisiem. Tāpat arī īpašu uzmanību uz pāreju, uz pārējas reģioniem, lai e, mēs ņemtu vērā atšķirīgas eh, sākuma pozīcijas reģioniem un dalību valstīm. Un īpaša uzmanība ir pievērsta eh, caurskatāmībai, atbildībai, eh, nodokļu politikai un naudas atmazgāšanas apkarošanai. Uh, Tātad eh, tie nu būtu tie uh, temati, kas ir aptverti kompromisos. Kā jau es sacīju, sarunas bija eh, ļoti auglīgas un izskatās, ka mums būs deviņi kompromisi, kurus atbalsta liels vairākums politisko grupu parlamentā. Un es domāju, ka mēs ar to varēsim arī sagatavot labu atzinumu, ko nosūtīt budžeta komitejai. Protams, ka gala apstiprinājums vēl no politiskajām grupām nāks, bet uzskatām, ka tas atvieglos arī balsošanu ekon komitejā, jo praktiski visi aptvērtie, uh, vi, praktiski visi grozījumi ir aptvērti kompromisos, kas, es domāju, tas ir svarīgi arī sekretariātam, lai uh, balsošana noritētu raiti. Tas balsās uz labus saturu, protams, un uh, paldies vēlreiz visiem ēnu referentiem par darbu un e, esmu interesēts dzirdēt viņu sacīto un arī citu deputātu sacīto par šo tēmu. Paldies! Paldies! Ļoti efektīvi un ātri. Paldies, referent kungs. Tagad ēnu referentiem vārds. Francisa Fidžeralda, ETP. Paldies referentam un ēnu referentiem. Mums bija vairākas ļoti labas sanāksmes. Es piekrītu referentam. Mēs esam praktiski nonākuši jau pie gala. Nākumu par saviem grozījumiem centos prioritizēt vairākas jomas. Infrastruktūra jautājums Eiropā. Nu, tas viss ir jāuzlabo ar EIB palīdzību. EIB uh, Eh, investīciju ziņojums par 2019. gadu parāda, ka investīcijas infrastruktūrai tikai 1,6% no IKP, tas ir zemākais rādītājs pēdējos gados, un tas daudz nozīmē eh, dalību valstīm, eh, ja mēs vēlamies digitālo transformāciju. Investīciju līmenim ir jābūt atbilstošam, un EIB tur ir savu lomu spēlējumu. Es arī vēlos atbalstīt grozījumus par atbalstu sniegšanu MVU. Un, protams, uzsvars uz vides jautājumiem. Mēs jau redzam, kādas izmaiņas notiek EIB šai sakarā. Ir svarīgi arī EIB solījumus palielināt finansējumu eh, klimata jomā, eh, palielināt par 50% vismaz līdz 2025. gadam. Tas būtu jāatbalsta. Vēl viena lieta ir nepieciešamība nodrošināt taisnīgu pāreju un transformāciju un nepieciešamo finansējumu tam. Ar nepacietību gaidu iespēju strādāt pie pozitīva rezultāta sasniegšanas un paldies referentam par ļoti konstruktīvo pieeju, no nu, vi, ko viņš izrādīja attiecībā uz iesniegtiem grozījumiem. Es domāju, ka tas mums ļaus nonākt pie, pie laba atzinuma sociāldemokrāti Juanas Fernandes. Paldies, labrīt! Mans eh, kolēģis Johims Šusters nevarēja ierasties, bet viņš lūdza man nolasīt eh, savu viedokli. Uh, from, uh, Tātad viņa perspektīvā šeit ir trīs eh, lietas, kas ir īpaši svarīgas. Tā Johims vēlas sacīt. Mēs vēlamies uzsvērt pu publiskā sektora lomu jaunās komisijas izziņoto mērķu sasniegšanā un aicinam komisijai pievērst īpašu uzmanību Eiropas fiskālo noteikumu jautājumam, lai, tas, lai tie atbalstītu publisko investīciju turpmāk veikšanu Eiropā. Otrakārt, vēlamies uzsvērt to, cik uh, svarīgs ir papildināmības faktors EIB finansēšanas operācijās, kā arī nepieciešamību nodrošināt geogrāfisko līdzsvaru investīcijām. Un trešais - vēlamies stiprināt parlamenta lomu un aicināt saprašanās memorandu noslēgt starp Eiropas Investīciju banku un Eiropas parlamentu, lai uzlabotu dialogu un piekļuvi EIB dokumentiem. Esam pārliecināti, ka varam sasniegt eh, labu rezultātu kopā un nosūtīt no parlamenta spēcīgu signālu. Paldies! Riņu grupā. Pislāru kungs nav šeit. Vai kāds aizstās viņu no Riņu? No, I think we have nobody from Riņu. No Riņu laikam neviena nav. Jessica Stegrūt eh, no ECR nav neviena. Goe, vai kāds ir šeit no goe? Arī nē. Viens cilvēks ir pieteicies uh, brīvā mikrofona procedūrā - Gjorī kundze. Lūdzu. Jā, priekšsarētāji, man īstenībā tikai viena lieta, ko es vēlos šeit sacīt. Protams, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt pietiekam finansējumu zaļajam kursam arī no EIB puses un attiecībā uz taisnīgas pārējais mehānismu. Ehm, trešais pīlārs būtu ļoti labs ehm, variants, izmantojot aizdevumu mehānismu. Un jākoncentrējas uz šo taisnīgu ehm, taisnīguma elementu šajā taisnīgajā mehānismā. Un eh, ir nepieciešams ņemt eh, vērā eh, specifiku, kas ir dalību valstīm, reģioniem, jo šī pāreja uz zaļo ekonomiku nu, nedrīkst nozīmēt, ka kāds paliek novārtā. Es ceru, ka referents varēs pieņemt šādu skatījumu. Paldies! Paldies! Dodu vārdu referentam noslēgumam. Neviens atsimedzot nevēlējās vairs brīvā mikrofonā izteikties. Lūdzu, referentkungs. Paldies, paldies maniem kolēģiem par šo viedokļu apmaiņu. Ko, kolēģi no EPP un S&D pauda viedokļus, kas jau ir iekļauti principā sagatavotais kompromisos. Tātad mēs uzsveram EIB lomu, finansējot eh, zaļo kursu un atbalstam viņu centienus kļūt par klimata banku, vienlaicīgi aicinot atcerēties par nepieciešamību nodrošināt publiskās investīcijas. Īpašs uzsvars uz taisnīgu pāreju arī atspoguļojas vienā no kompromisiem, kurā, kā es minēju, ir um, izcelts, ka ir atšķirības starp reģioniem, kurus ir svarīgi atcerēties, tā kā šis elements noteikti arī ir iekļauts. Mums ir bijušas garas diskusijas par to, kā uzlabot atskaita atbildību Eiropas Investīcija bankā, un kā kolēģi norādīja, to mēs atspoguļojam arī kompromisos, kas acīs sociāldemokrāta pārstāvis. Viens kompromiss ir arī par MVU, jo, kā Fitzgeralds kundze pamatot norādīja, ir jānodrošina, ka arī MVU var gūt atbalstu no Eiropas Investīciju bankas. Līdz ar to es uzskatu, ka viss pieminētais šorīt jau ir pārunāts ēnu referents sanāksmēs un ir atspoguļots pieejamojus kompromisos. Un līdz ar to uzskatu, ka balsojums būs ļoti raids, bez aizķeršanās sniedzot plašu atbalstu šim, šim atzinumam, kuru sūtīsim budžeta komitejai. Paldies visiem vēlreiz, gaidu balsojumu. Paldies! Paldies referenta kungam! Atgādinu laika grafiku. Balsošana ekon komitejā plānota 6. februārī, plenārsēdē martā. atgriežamies eh, pie mūsu iepriekšējā priekšsēdētāja. Dodu viņam grožus. So we can start uh, the 20... Tātad varam sākt 25. punktu. 2019. gada ziņojums par Banku Savienību. Referents ir Pedro Markeš, eh, sociāldemokrāti. Jums ir sešas minūtes ievadam. So much, chair. Paldies, priekšsarētāji. Cerams, ka nebūs vajadzīgs tik daudz laika. Šīs ir otrās debates, otrā izskatīšana šeit komitejā. Kā mēs zinām, pirms desmit uh, gadiem aptuveni Eiropa saskarās, saskārās ar milzīgu krīzi. Mēs varbūt uh, neesam viensprāts par galvenajiem iemesliem šai krīzei, bet esam viensprāts par to, ka tā bija lielākā krīze kopš otrā pasaules kara beigām. Un uh, ietekme tai bija daudz tālajošāk nekā tas izskatījās. Dažas dalību valsts saskārās ar īpašu, eh, īpašu smagu situāciju. Svarīga daļa no šī stāsta ir saistīta ar bankām, viņu lomu un banku sistēmu kopumā. Daži saka, ka finanšu sistēmas sliktā funkcionēšana visdrīzāk bija galvenais iemesls krīzei. Citi saka, ka finanšu sistēma kā tāda bija tāda, kas atviegloja krīzes tālāku izplatīšanos, un Eiropa pārāk lēni reaģēja. Mēs esam mācījušies no šīs krīzes, piemēram, to, ka tas, kā eiro valūta tika izveidota un funkcionēja, veicināja nelīdzsvarotību. Sapratām, ko nozīmē asimetriskie šoki, un esam izstrādājuši instrumentus tam. Un monetārajā savienībā ir savstarpējā atkarība starp finanšu sistēmām, un tas uh, lika saprast, ka mums ir nepieciešama atbilstīgi funkcionējuša banku savienība. Īsumā varu teikt, ka bankas mēdz bankrotēt, un tīpaši, ja tās ir lielas bankas, tad maksāt nākas nodokļu maksātājiem. Mēs nevēlamies, lai kaut kas tāds atkārtotos. Ar šādiem secinājumiem pēc krīzes esam uzsākuši reformas, bet tad atsākām parasto dzīvi, valstis izķepurojās no krīzes, ekonomiku situācija uzlabojās, bet um, rūktā patiesība ir tāda, ka krīze kādreiz nāks atkal, un ja nepabeigsim reformas laicīgi, tad Eiropa netiks galā ar nākamo situāciju. Esmu pārliecināts, ka neviens to nevēlas problēma ir tāda, ka dažos eh, jautājumos eh, viedokļu atšķirība neļauj mums virzīties tālāk, esam strupceļā un daudz lietas, kas bija jau jāpabeidz, joprojām nav pabeigtas. Šī ziņojuma mērķis ir pamatoties uz vairāku e, Eiropas iestāžu eh, pārstāvu viedokļu, panākt vairākumu šeit parlamentā, nonākot pie kompromisa, uh, kas ļaus īstenot eh, šajos eh, tematos eh, svarīgās reformas. Lietas netiks atrisinātas, ja mēs par tām nerunāsim. Jā, mēs zinām, ka Banku Savienībai pietrūks tā trešais pilārs - Eiropas noguldījuma apdrošināšanas schēma, EDIS. Mēs zinām, ka bankas, kurām, kuras ir pārāk lielas, lai tām ļautu bankrotēt, too big to fail princips, tātad tas joprojām ir aktuāls. Šie un citi jautājumi tika mums e, aktualizēti vairākās uzklausīšanās, pirms mēs sagatavojām pirmo ziņojumu. Mums ar ēnu referentiem bija iespēja šajā uzklausīšanās e, dzirdēt no ekspertiem par šo tēmatu. Mums ir jāpabeidz darbs pie Banku Savienības, un nu, tā ir galvenā ideja šai ziņojumā. Es atzinīgi vērtēju iesniegtos uh, grozījumus no ēnreferentu puses un e, citu kolēģu puses. Es, kā jūs zināt, tos tiešām ņemu vērā. Mums bija pirmā ēnreferenta sanāksme, kas bija ļoti konstruktīva, un ceru, ka arī nākamā tāda būs, un mēs galu galā nonāksim pie kompromisa. Paldies jums visiem, jo īpaši ēnu referentiem un viņu komandām par paveikto darbu, paldies ekonu sekretariātam par sniegto atbalstu līdz šim, un, protams, darbs vēl turpināsies. Paldies! Paldies par šo ievadu. Tagad ēnu referenti. Eiropas Tautas partija Danuta Hibner. Vai man arī ir sešas minūtes? Nē, jums ir trīs. Jā, paldies. Es pat domāju, ka būs vēl mazāk. Paldies par to. Pirmkārt jau Pedro Markešam. Viņš nāca klajā ar šo brīnišķīgo ideju kopā ar sekretariātu, ko man organizēt šīs uzklausīšanas, praktiski uzaicinot visas iesaistītās puses, visas institūcijas, kas ir kādā veidā saistīts ar eh, šo eh, Banku Savienības jautājumu. Tas bija ļoti noderīgi. Un tas ir arī ļoti noderīgi arī nākotnē, varbūt mēs varam eh, pieturēties pie šādas pieejas. Vēlos pateikties visiem kolēģiem, ne, ne tikai ēnu referentiem, bet visiem, kas iesniedza grozījumus un piedalījās mūsu diskusijās, eh, paplašinot mūsu skatījumu attiecībā uz nepieciešamajām pārmaiņām. Kā jau Pedro pieminēja, mēs sekojam iepriekšējo ziņojumu pieejai, skatoties vēsturiski kā attīstījās Banku Savienība, un tas ļauj noteikt eh, izaicinājumus, eh, redzēt, kur ir nepabeigti jautājumi. Un tas ir saistīts eh, ne tikai ar pieminēto trešo pīlāru, bet arī ar citiem jautājumiem, kas ir jārisina. Mūsu kopējā nostāja, manuprāt, ir tāda, ka iestādes ir izturējušas šo testu, vai mēs tiekam galā ar krīzes situāciju, jā, bet ir jāskatās arī nākotnē. Un noturība pret nākošo krīzi ir jāpadara par realitāti Banku Savienībai. Par vairākiem jautājumiem mums jau praktiski ir izdevies atrast sava veida kompromisu vai kopīgu pieeju. Tātad kompromisi jau ir panākti domāju, ka mēs līdzīgi turpināsim strādāt arī tālāk. Es domāju, ka esam vienisprātis par to, cik svarīgi ir nodrošināt, ka turpmāk banku bankrota gadījumā mēs nepaļausimies uz nodokļu maksātāju naudu, un šai kontekstā ir jāizmanto tie instrumenti, kas šobrīd tiek izmantot garantijas sniegšanai. Tas, eh, ko mēs pārunājam diskusijās, ka mums ir kopīgs, kopīga nostāja, Uh, attiecībā uz nosacījumiem, lai Eiropas finanšu sektors būtu uh, peļņu nesošs, rentabls un arī konkurētspējīgs. Nu, protams, jāņem vērā zemā procentu likmju situācija un pašreizējā situācija ar sliktajiem kredītiem un kā tas var attīstīties tālāk. Nu, tur mums ir diezgan uh, līdzīgi viedokļi. Skatījām arī parasto dilemu, risku mazināšana vai risku dalīšana, un tur mums arī diezgan eh, līdzsvarota pieeja. Kas vēl paliek kā neatrisināts jautājums, ir nonākt pie laba kalibrētas eh, nostājas eh, Eiropas parlamentā par savienības spēju reaģēt uz asimetriskiem šokiem krīzes situācijām. Pie risinājuma vēl neesam nonākuši, nezinu, vai tas izdosies, bet tas ir būtisks jautājums, kas ir jārisina. Jā, ir vēl virkne citu jautājumu, kas ir jārisina, un es ceru, ka mēs atradīsim laiku, lai to varētu izdarīt. Un ka tas ļaus mums nonākt pie laba balsojuma rezultātu šeit. Paldies! Mačs Danutā. Jā, Danuta, paldies! Ēnu Referents no uh, Renew ir Bilijs Kalahans. Divas minūtes. Jā, paldies. Es uh, arī dzen vēlo pate, vēlos pateikties kolēģim Markesam, Markesam par. par, par uh, jūsu ļoti korekto kolēģiālo darba metodi, apvienojot kolēģus. Neapšaubām, izaicinājumu šeit ir daudz, tie ir zināmi. Uh, Eh, tā abstrakti, vispārīgi runājot, ir viegli rast vienprātību, bet iedziļinoties detaļās atklājas dalību valstu pretrunīgās intereses un tieši šādā plāksnē mēs, eh, jā, tik tiešām visi varam būt viensprātis par tiem pamatprincipiem, ka ir nepieciešama atklātība, tāds eh, godaprāts šajā sistēmā. Bet uh, mums ir jāsaprot, ko īsti mēs šeit vēlamies panākt. Mēs vēlamies uzbūvēt tādu, tādu glābšanas uh, Eh, glābšanas eh, rezervi, eh, kas ir kā garantija tam, ka nepatikšanu grūtību brīdī viss tomēr būs kārtībā, ka būs lab, labs politiskais regulējums. Nu, un mūsu, mūsu darbs ir šeit šo, to visu piedāvāt mm. Nu, banku nozara ir, ir, ir visnotaļ e, sadrumstalota, pa dalību valstu robežām tāda definēta, e, un tas viss e, ir, ir, ir pēckrīzes laiku tāds instinkts, tāda mācība, un, un šeit ļoti lielā mērā mēs esam atkarīgi no dalību valstu centrālu banku lēmumiem un, un, un politikas. Uh, Un tas, ko saucam par pāraudzību, par, par eh, šo noregulējumu, eh, resolution, tas ļoti lielā mērā viss banku pasaulē vēl ir atkarīgs no uh, eh, dalību valstīm. Bankas skatās uz dalību valstu atbildīgajām iestādēm un amatpersonām. Un uh, realitāte, uh, tātad patērētāju pusē ir šis uh, aburtais uh, suverēno parādu uh, loks, uh, kur uh, nu, šī, šī lejupējošā spirāla krīzes laikos iestājās, ka naudas nav, un, un, un tāpēc, ka naudas nav, naudas nav joprojām. Um, un, um, nu, tas vairāk kā skaidri apliecina to, kurā um, virzienā mums ir jāstrādā, lai nepieļautu to, kā, kā banku suverēnie, eh, ka su, valsts suverēnie rādītāji negatīvi neietekmē banku darbības rādītājus un otrādi. Tas lielā mērā ir jautājums par goda prātu, par tādu krietnumu savu, savu, savu, savu biznesa interešu īstenošanā eh, un, un goda prātu dalību valstu līmenī. Uh, Eh, kurš eh, ir tas, kurš, kurš maksā par, par, par eh, šo avārijas pakalpojumu nodrošināšanu, ir līdz ar to jābūt riska pārdalēji. Tam ir jākļūst par normu tā, lai dalībvalsts nodokļu maklātāji, maksātāji nebūtu vienīgie, kas samaksā rēķinu tad, kad kādi pārdroši bezatbildīgi baņķieri ir nogremdējuši kārtējo banku. Uh, Um, riska mazināšana, nu šeit ir panākt zināms progress, bet joprojām daudz vēl darba uh, darāms uh, tieši riska pārdales plāksnē. Rezumējot, esmu pārliecināts, ka uh, turpinot aktīvi darbot, darboties, diskutējot, kolēģis Markes šai ziņā ir, ir īstais kolēģis, kurš var kompetenti vadīt šo procesu. Domāju, ka mēs nonāksim pie kopsaucēja Uh, arī ar citām Eiropas Savienības institūcijām, tā lai parlamenta rekomendācijas uh, būtu kvalitatīvas un tās arī izpelnītos citu institūciju ievērību un, un piekrišanu. Paldies! Paldies! Urtasans no zaļajiem. Jā, paldies, paldies par šo atzinumu projektu. Uh, Mēs tātad tikāmies ēnas ar referentu un, un pārsvarā atbalstījām referentu piedāvājumu. Es vēlos norādīt uz pāris aspektiem, kas man ir būtiski. Pirmām kārtām krīzes pēcposmā joprojām vērojam tādus būtiskus trūkumus regulējumā, bezatbildīgu rīcību no dažu finanšu institūciju puses, un tāpēc uh, Um, vēlos piedāvāt tādus grozījumus, kas ir vērsti tieši uz, uz, uz, uz šo atlikušo problēmu, tādu permanentu atrisināšanu. Aizdītajos gados uh, progress ir bijis ievērojams, it īpaši riska mazināšanas plāksnē. Jau, jaunais uh, noregulējums atvers ir šai ziņā tas kroņa piemērs, bet joprojām vērojam, kā lēnām, ļoti lēnām notiek virzība uz riska pārdali tā, lai banku savienība būtu dzīvotspējīga, ilgtspējīga un, un, un, un nu, darboties spējīga. Šai ziņā vēl ir nepieciešams darbs. Šodien tātad apstiprinājām eh, jaunās amatpersonas Eiropas banku iestādē un um, nu, šeit ir vietā atzīmēt uh, to, ka dzimumu līdztiesība, līdzsvars joprojām paliek runu līmenī, rezultāts joprojām izpaliek, un mēs nedrīkstam vairāk gaidīt, kad, kad šie tukšie solījumi beidzot, beidzot pārvērtīsies reālā, reālā tātad amatpersonu sastāvā, kur joprojām sēž tie paši vecie vīrieši. Uh, Um, uh, uh, par ilgspējīgu finansējumu, par šo jauno taksonomiju, tātad uh, šie priekšlikumi iet uz priekšu. Tātad zaļā taksonomija tas ir labi, bet noteikti ir nepieciešama arī brūnā taksonomija. Un eh, noteikti, noteikti ir jādomā par efektīvāku patērētāju interešu aizsardzību finanšu nozarē, finanšu pakalpojumu lietotāju eh, interešu aizsardzību. Eh, tas noteikti šai atzinumā ir jāpiemin 32., 32., 65. grozījumā, kur ir piesaukti, piesaukta joprojām konstatējumā šī nepieņemamā uh, Uh, aizdevēju un, un, un banku rīcība, kas ir negodprātīga, kas ir, ir, ir tāda uh, plēsīga, uh, kas, kas ir salīdzināma ar, ar, ar augļošanu. Un šai ziņā arī ir jābūt turpmākam progresam. Tāpat arī ir jācīnās, jā, jāintensificē cīņa ar naudas atmazgāšanu. Un 172. grozījums, kurā aicinām pieņemt labāku regulējumu uh, kas ierobežotu tādas puslegālas, pelēkas eh, banku darbības eh, radīto risku eh, Eiropā. Tā kā kopumā mm, ir lūk, idejas, ir viela turpmākām pārdomām, bet jau tagad ir, ir izveidojies tāds, tāds, tāds konsolidējies labs pamats gala kompromisam. Paldies! Eh, ID eh, žu, Evra Žuvans, eh, vai viņa šķiet nav, vai kāds ir gatavs izteikties viņa vietā? Nē. Nu tad EKR pārstāvis. Kurš ir gatavs izteikties EKR vārdā? Neviens. Mārtiņš Šudevels, Goe, jūs esat šeit, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlētos vispirms pateikties referentam par konstruktīvo sadarbības veidu līdzinējā procesā. Viss iet pareizā virzienā, un ja mēs tā turpināsim, mēs panāksim lielu vienprātību daudzos jautājumos. Kā goe grupa līdzinējā procesā esam koncentrējušies uz specifisku konkrētu grozījumu iesniegšanu, kas mūsuprāt būtu jāizceļ ziņojumā. Pirmkārt, Mūsuprāt, banku sektorā kopš finanšu krīzes joprojām nav pilnībā atrisinātas struktūrālās problēmas. Pagātnē ir vairākas lietas labi izdarītas, vairākas lietas ir iet pareizajā virzienā, bet sākoties jaunai krīzei, domāju, ka noregulējuma mehānismi un noregulējuma fonds vēl ir pārāk nepietiekams pārāk vājas ir šīs struktūras. Tas nozīmē, ka sākoties jaunai krīzē, lielā mērā tomēr atkal nodokļu maksātāji būs tie, kas maksās. Un uh, too big to fail problēma joprojām nav pilnībā atrisināta. Bet to mēs arī vēlētos izcelt ziņojumā. Otra lieta, kas mums ir ļoti svarīga, ir tas, ka ir nepieciešams uh, publiskās un reģionālās uh, struktūras eh, banku sektorā, nu, tām būtu jāsniedz īpašu atbalsts, tās būtu jāizceļ. Mēs vēlamies no komisijas dzirdēt, kā viņi eh, vērtē tālāk eh, plānoto konsolidāciju banku sektorā attiecībā uz risku sadalīšanu. Vēlos vēlreiz atgādināt par Edis Mēs tur vilcinamies, jo ja tas nozīmēs, ka veicot konsolidāciju un risku sadalīšanu, lielās bankas būs tās, kas tiks stiprinātas, un notiks tāda vienādošana šajā sektorā, tad mēs būsim pret. Mēs pagaidām gaidām konkrētus priekšlikumus par to, kā tam būtu jāizskarās nākotnē. Līdz šajā sanāksmēs esmu jau norādījis, uh, ka līdz šim lielāko daļu no kompromisiem mēs varam atbalstīt. Tas iet pareizajā virzienā, bet ir vēl divas lietas, kas mums ir svarīgas turpmākajās sarunās. Pirmkārt, turpmāka deregulācijas sektorā mums ir sarkanā līnija, to mēs neatbalstam. Un tas būs izšķirošais jautājums, vai varēsim atbalstīt šo ziņojumu vispār. Uh, Un ja mēs runājam par riskiem, tad mums jārunā ne tikai par valsts eh, parādzīmi eh, īpatsvaru banku bilancēs, bet eh, jādomā arī par kopējo ilgspējību bilancēm un ar nepacietību gaidu tālākās sarunas un sadarbību ar citiem referentiem. Uh, Jā, Mārtiņ, paldies. Uh, uz brīvo mikrofonu šķiet uh, neviens uh, tā arī nav pieteicies. Nu tad, Markesa kungs, vārds jums secinājumiem. Jā, paldies. Vēlos pateikties ēnām par, par jūsu komentāriem, jūsu priekšlikumiem. Tas noteikti mums noderēs mūsu turpmākajā darbā. Nākamā sanāksme jau ir ieplānota nākamnedēļ un ceru, ka Es persim solīti pretī tam, tam uh, labajam kompromisam, par ko mm, šodien neviens vien izteicās. Mm, tādam risinājumam, kas ir patērētāju interesēs, uh, klientu interesēs, un uh, būsim vēl mazliet lielākā mērā nodrošinājušies pret nākamo potenciālo sistēmisko krīzi, sistēmisko triecienu Eirozonā, Eiropā. Un gala beigās tik tiešām runa ir par Banku Savienības uh, izveides uh, nu, tādu pabeigšanu, lai tā būtu tiešām īsta, um, efektīva realitāte. Un šeit parlamentam ir um, jāuzstājas maksimāli kategoriski. Šeit ir runa par mūsu pilsoņu vēl, vēlmēm, interesēm. Uh, viņi ir tie, kas to pieprasa un kas to vēlas. Paldies! Paldies, Markesa kungs! Nu, tik tiešām ir jūtams šis uh, sadarbības gars Eh, jūsu un ēnu starpā. Tas ir daudzsološi. Eh, grozījuma skaits arī ir iespaidīgs. Grafiks balsojums ekonomikas komitejā 17. un 18. februārī varētu būt plenāra sesijā, visticamāk, martā. Līdz ar to esam izskatījuši 25. punktu mūsu darba kārtībā, 26. punktu, citi jautājumi tādu nav. Un visbeidzot, nākamā mūsu tikšanās 27. janvārī pirmdienā. Tā kā uh, Lai jums jauka pēcpusdiena, tiekamies jau pavisam drīz pirmdien. Lai jums jauks mājupceļš, jauka nedēļas nogale.